Sveicināt mūsu komitejas sēdē, tā ir jau trešā sanāksme jaunajā sasaukumā mūsu nodarbinātības komitejai. Šodien ir pārstāvētas visas valodas, atskaitot somu un horvātu. Un arī eh, horvātu valoda nav iekļauta mūsu lingvistiskajā profilā. Eh, Daži no jums varbūt brīnās, kurš tad te ir priekšsēdētājs. Diemžēl mūsu priekšsēdētājs Hendelkungs ir saslimis un viņš nevarēs piedalīties mūsu sanāksmē vairākus mēnešus, un es viņu aizstāšu, un es ceru, ka viņš drīz atgriezīsies pie mums. Un tas ir iemesls, kādēļ es sēžu šeit un mums vajadzēs eh, censties eh, labi novadīt šo sanāksmi, neskatoties uz to, ka man nav iznācis daudz laika sagatavoties šai sanāksmē. Nu, bet mēs eh, sadarbosimies, cerams, un nonāksim pie labiem lēmumiem. Mēs paziņojām, ka Mums būs eh, grupas fot, eh, komitejas fotografija, kurā nofotografēsies visi grupas dalībnieki. Nu, eh, to mēs izdarīsim tad, kad priekšsēdētājs būs atpakaļ. Tas nozīmē to, ka esam nonākuši pie trešā darba kārtības jautājuma par to, kā mums efektīvāk strādāt izmantojot e sanāksmes instrumentu. Mēs esam kļuvuši tātad par bezpapīru komiteju, tāpēc iepazīstināšu ar komandu, kura mums pastāstīs, ko un kā darīt šajā bezpapīru situācijā, strādājot bez drukātiem dokumentiem. Uh, Mums tagad tādu vairs nebūs, un mums vairāk būs jāstrādā pie saviem datoriem. Tā kā tagad vēlētos uzaicināt eh, nodaļas vadītāju un projektu vadītāju no interneta pakalpojumu nodaļas, lai pastāstītu mums, kā tas viss notiks un atbildētu uz jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you, Chair. Uh, indeed, my, my name is... Paldies. Es esmu Kirke Keken. Tiemžēl mums te ir neliela problēma ar saslēgumu. Tā kā mēs nevaram te sēdēt blakus. Te ir jautājums tieši ar vādu saslēgumu. Mums ir jāspēj parādīt uz ekrāna to, kas mums ir, kabels šeit nestrādā, līdz ar to mm, man nācās mainīt vietu, bet es domāju, ka mums izdo, man izdosies nodemonstrēt e-sanāksmi. Paldies par iespēju būt šeit un pastāstīt, kā e-sanāksme darbojas. Mēs pilnam komitejas sastāvam pirmoreiz to prezentēsim. Tā kā faktiski mums tas ir eksperimentāls pasākums. Kā priekšsēdētājs teica, mēs pāriem uz bezpapīru parlamenta darbu, neesat saņēmuši drukātus dokumentus un turpmāk tāds arī nesaņemsiet. Tā ir jauna eh, situācija, jauns veids, kā strādāt, un ko parlaments tagad dara, tas piedāvā elektronisku sistēmu, elektronisku aplikāciju, kas saucas e-sanāksme, lai uh, jūs varētu piekļūt darba dokumentiem, kas ir vajadzīgi komiteja sanāksmēm. Dokumenti ir ļoti svarīgi. Mm, parlamenta uh, Uh, komitejām un citiem veidojumiem, un tādēļ tie ir jāspēj saņemt pēc iespējas ātrāk un uz praktiski visām elektroniskajām ierīcēm. Tādēļ mēs esam šo aplikāciju izstrādājuši šeit pat parlamentā, lai tā tiešām atbilstu jūsu vajadzībām pēc iespējas labāk. Uz e-sanāksmi uh, var piekļūt ar Wi-Fi pieslēgumu palīdzību vai ar eh, simkartēm, jebkurā vietā. Mm, to var izdarīt ar jebkuru mobilo ierīci, ar personālo datoru, ar klēpju datoru, ar viedtālruni, ar planšetdatoru un tā tālāk. Tātad šeit ir tāda neliela schēma uz jūsu galdiem, un jūs tādā koncentrētā formā redzat eh, tātad to, kā piekļūt eh, e-sanāksmju aplikācijai ar savu ierīci, ar kuru strādājat. Un, ja priekšsādātāji atļaus, tad tagad eh, varbūt detalizētāk parādīsim, kā visa šī sistēma darbojas. E-sanāksmes aplikācija ir e, tīmeklī balsīta aplikācija, nekas nav jāinstalē, lai to e, lietotu. Tas nozīmē, ka to var izmantot uz jebkuras ierīces. Piemēram, lai piekļūtu aplikācijai, varat e, ievadīt, varat sekot tātad, ievadat šo te adresi www.europarl.europa.eu uh, slīpsvītra e-meeting. Tā kā aplikācija ir iekšēji, tad tikai cilvēki no parlamenta var piekļūt šai aplikācijai. Tātad cilvēki, kas ir reģistrēti Eiropas parlamenta sistēmā. Šeit es ierakstīšu savu lietotāju vārdu un paroli. Visi tagad redz manu paroli. Lūk tā, sistēma tā tad iet caur EP net lapu un uh, tam var piekļūt no visiem iekšējiem resursiem. Pirmo reizi, kad jūs piekļūstat uh, šai tīmekļa vietnei, jūs ieraugat ekrānu, kas uh, izskaidro pirmos soļus. Jūs izvēlaties valodu, tātad es uzspiežu uz sākt, uz pa kreisi augšā redzat valodas izvēlni. Tā ir uh, saskarne, tātad. Uh, Un tad parādās komitejas, un jūs to varat, jūs varat izvēlēties jebkuru komiteju. Nu, izvēlamies mūsu komiteju, nodarbinātības komiteju. Eh, sistēmā jau dinamiski ir iekļauta informācija, un sistēma saņem uh, pašu jaunāko informāciju, un ja kaut kas tiek saņemts kaut vai pāris minūtes pirms sanāksmes, eh, tad tas viss būs uzreiz pieejams šai sistēmā. Uh, Uh, uz pusklikšķienu uz kreisās puses, un šeit man ir darba kārtība. Šeit varu atvērt uh, tātad papildus informācijas laukus, piemēram, informācija par referentu un papildus dokumenti. Tātad šī ir visa tā informācija, kas, kas parasti tika saņemta drukātā formā. Lūk, tā izskatās darba kārtība. Uh, Tad ir arī dokumentu skatījums, taču šeit ir galvenā koncentrēšanās tieši uz dokumentiem, lai vieglāk būtu piekļūt tieši dokumentiem no šīs te lapas. Jebkuram dokumentam es varu arī redzēt, kurās valodās tie ir pieejami. Un šeit, ja es mēģinu atvērt vienu šādu te dokumentu, uh, pārbaudīsim šo mm, atzinumu 11. darba kārtības punktu. Es uz tā ieklikšķinu un atveras šis dokuments. Un e, es to tam varu piekļūt tieši. Ja es vēlos interaktīvi darboties, tad es to varu atvērt trešās puses aplikācijā. Es tur varu tur izdarīt kaut kādus pasvītrojumus un Tātad tieši um, tā ir mana uh, personiskā kopija, es to varu saglabāt, es to varu mainīt un tā tālāk. Un saglabāt. Kad jūs šo informāciju saglabājat, nu, piemēram, kaut ko svītrojat vai vēl kaut ko, tā ir lokālā vietējā dokumentu kopija Eh, tā ir uh, tikai uz jūsu ierīces. Neviens cits uh, šim uh, sasvītrotajam, salabotajam dokumentam nevar piekļūt. Un nu, tātad parasti jūs to darat ar pildspalvu. Var arī šo dokumentu nosūtīt, piemēram, citiem deputātiem, kā lūgumu, arī varat nosūtīt asistentam ar lūgumu izsūtīt to kolēģiem. Uh, un viņš saņem šo dokumentu ar jūsu anotācijām papildus informāciju, kas ir pievienot dokumentam. Tā kā šis ir tipisks scenārijs, kā izmantot e-meeting aplikāciju, es eh, varu, piemēram, to pašu darīt arī citā komitejā jo ir deputāti, kam vienlaiks ir jābūt divās komitejās un eh, jūs varat vienlaicīgi strādāt arī citas komitejas dokumentiem. Piemēram, eh, ieslēdzu jūrī komiteju un man ir jūrī komitejas informācija. Lūdzu, tā ir e sanāksme, aplikācija, eh, kas aizstāja šos te drukātos dokumentus. Un tas nozīmē apmēram 20 miljonus lapušu gadā, kurus mēs izdrukājam. Kad vien esmu komitejā, redzat, šeit sarakstā ir e, vēl viena EI komitija aplikācija, un te es uzreiz nokļūstu intranetā attiecīgajai komitejai. Un intranets ir tīmekļa vietne ar pilnīgāku informāciju, kas ir saistīta ar komitejas darbu. Tā kā es piekļūstu caur ārējo Wi-Fi, e, tad tas aizņem zināmu laiku. Bet to visu var izdarīt arī no jūsu stacionārā kompjutera. Šeit esmu izvēlējies Jurī tīmekļu vietni. Jā, tur ir nepieciešams zināms laiks, mazliet jāpakaita. Nu, tad tās, tā ir interneta vietne, kur ir visa svarīgākā informācija. Pavisam ir 22 tīmekļa vietnes atbilstoši katrai komitejai sāva. Varu nokļūt deputātu lapusē, piekļūt eh, ziņojumu projektiem, tātad eh, tas ir pilnīgāks eh, informācijas avots. Jūs šeit varat iegūt arī vēl nepabeigtos ziņojumus Un tad jūs varat uh, noskaidrot informāciju par sanāksmēm konkrētajā dienā. Šeit es varu piekļūt visiem ziņojumiem, kas pašlaik tiek rakstīti. Šeit ir arī dokumenti dažādās valodās, tikko uh, šīs valodu versijas ir pieejamas. Piemēram, šeit uh, es varu piekļūt, piemēram, OEL, kas ir uh, ties e, likumdošanas observatorija, un ir divas aplikācijas, imitējoša aplikācija, kas konkurencējas uz sanāksmi, un e-komitī, e kas koncentrējas uz informāciju. Nu, lūk, e, ja ir kādi jautājumi, tad uz priekšu. If you have any questions, you... Tātad lūdzu, ja ir jautājumi, varat tos uzdot. Protams, ka varam atbildēt uz jūsu jautājumiem arī pa telefonu vai pa e-pastu. Un uh, esam gatavi organizēt arī informatīvas sesijas vai arī divpusēja apmācība, ja tas ir nepieciešams, lai jūs varat eh, pierast pie abu aplikāciju izmantošanas. Uh, thank you, Madam Köke and uh, Mr. Au. Paldies, kolēģi. Tātad jautājumu Harkins kundze, lūdzu. Īs jautājums par paroli. es saprotu, vai ir kādas minimālās uh, prasības, uh, vai mums ir kāda informācija uh, par pāsvordu, cik tur ir jābūt zīmēm un tā tālāk. Um, just, are there any minimum requirements in regard to what our password might be? Are there more questions? Vai ir vēl kādi jautājumi? Madam Kirke. Yes, thank you. Uh, You, you should use your norm. Jums ir jāizmanto savs pārsvards, ko jūs izmantojat visās uh, aplikācijās. Tātad, tad, kad jūs ielogoties no parlamenta, uh, tātad jūs izmantojat savu pārsvardu, un tas pats arī ir jāizmanto, lai piekļūtu e-meeting. Paldies eh, tādā gadījumā. Tagad trešais darba kārtības punkts. Uh, 7. jūlija sanāksmes protokola apstiprināšana un 22. jūlija uh, sanāksmes protokola apstiprināšana. Savās ma savos materiālos jūs atradīsiet, e-materiālos acīm redzot, ir uh, pieejami šie protokoli un, ja nav iebildumi, tad uzskatām tos par apstiprinātiem. Tālāk sākam elektronisko balsošanu. You are all ready to vote on. Uh, Vai esat gatavi balsot par vispārīgo budžetu, Eiropas Savienības budžetu 2015. Uh, gadam, visas sadaļas? Uh,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 Yeah, it works. Yeah, they're there. Oh, it works. Nevis kārtībā tagad šķiet, ka darbojas. Astotais kanāls eh, tiem, kas vēlas eh, tulkojumu spāņu valodā. draft opinion by Maria Arena on the general budget. Uh, Sākam balsojumu par Marijas Arēnas atzinumu. Pirmais eh, grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Viens A punkts. atturas, kurš pret, atvainojas priekšsēdētāji, atturas, pieņemts. 1b punkts, 4. grozījums par pret, atturas, pieņemts. Punkts 1a, trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Paragraf. Uh... Punkts 1b. Balsojums pa daļām. pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Jums ir jūsu balsošanas kartes. Balsojam elektroniski. Par otro daļu. Or against. Have you all voted? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Uh, it's uh, carried. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas atturas, noraidīts. Vēlties pārbaudīt, pārbaudām ceturto daļu elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Oh, one, but... Nu, šķiet, ka ļoti tūs rezultāts, bet pieņemts. Otrais punkts, septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums par punktu 2a. Balsojums par daļām. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts, devītais grozījums par pret, atturas, noraidīts. Devītais groz, desmitais grozījums par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 Uh, so we, we... So we, are, there more objections? are there more objections? Vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Vairāk kā trīs tādā gadījumā tas atkrīt. Balsosim par sākotnējo tekstu bez mutiskā grozījuma. Tātad kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Divpadsmitais grozījums. Par. Pret atturas. Nebija skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Have you all voted? The vote? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nu, varbūt nebija pārāk skaidrs, pārbaudīsim. Have you all voted? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts īstenībā. 14. grozījums par 13. punktu. Ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 15. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums. Kas par pret atturas noraidīts. Mūtiskais grozījums ir atsaukts. 18. grozījums. divās daļās, e, balsojums par daļām, 18. grozījums pirmā daļa, kas par pret atturas. Domāju, ka jāpārbaudas elektroniski. Eighteen first part. Tātad 18.1. daļa pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Paldies. Pieņemts. Otrā daļa šim pašam grozījumam, kas par pret atturas noraidīts. Have you all voted? Thank you. Viss nobalsojuši. Jā, jums taisnība noraidīts. Deviņpadsmitais grozījums. Kas par? Pret? atturas. Šķiet, ka jāpārbauda. Have you all voted? Visi nobalsojuši? Pieņemts. 20. grozījums 5. punktam. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 6. punkts. 21. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sestais A punkts, 23. grozījums, kas par pret atturas. Šķiet, ka jāpārbauda elektroniski. Viss nobalsojuši. Sociāls un demokrāta grupai viens, viena balss par daudz viens balsojušies par daudz, jums ir jāizņem sava kartīte. Jā, tagad redzam gala rezultātu. Noraidīts. Divdesmit ceturtais grozījums. Kas par? Pret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 Mēs tagad balsojam par 24. grozījumu. Tātad kas par 24. kas pret un kas atturs. Un tas ir pieņemts. Un tagad 25. grozījums. Kas par? Pret? atturas, un 25. ir jāpārbauda. You have all voted now? Visi nobalsojuši. Noraidīts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Tad visiem ir skaidrs arī ārpus šīs zāles, kā jābalso. Okay. Hmm? The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 36 balsojuši pār, 9 pret un 2 atturējušies. Liels paldies! Uh, this. Now the word in the budgetary amendments. Yes. Mm-hmm. This one. Now we'll proceed to the budgetary amendments. Turpināsim balsot par budžeta grozījumiem. Es esmu grozī, eh, grozījums numurs 6500, eh, kas par, kas pret, atturas pieņemts.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 Uh, and we can see that uh, uh, it's rejected. Mēs redzam, ka šis grozījums ir noraidīts. Grozījums numur 6500 ir norā, noraidīts. Tālāk grozījums numur 6501, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk 6502, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 650 grozījumu. Sākam balsot. Have all voted? Vai visi ir nobalsojuši? Paldies. Jā, redzams, ka ir pieņemts. 6503. 65. Nē, par to nav jābalso tālāk. Mēs balsojam par 6504 grozījumu, kas pār pret, kas atturas. Šķiet, ka tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. You have all voted. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies. Ir pieņemts. 6505. Par to nav jābalso, tas atkrīt. Tālāk jābalso par 65.06. grozījumu, kas pār pret atturas. Pieņemts. 6507. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 65 08. Vispirms par cipariem mums jābalso. Kas ir par? kas pret un atturas noraidīts. Tālāk kopā ar mutisko grozījumu. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nav. Tādā gadījumā mēs balsojam par mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk balsojam. Nē, tālāk balsojam par 65.09. Kas par? pret, kas atturas. Šķiet, ka tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. You have all voted. Thank you. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies. Nu, šis grozījums ir pieņemts. 65.10. Kas par? Pret? Atturas. Noraidīts. 6511 atkrīt. Nē, tomēr ir jābalso par 6511. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 6512. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 65.13, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nē. Mums vajadzēs to pārbaudīt arī balsojot elektroniski, sākam balsot. 65, 65, 13 Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 65.14. Kas par? Kas pret? Apturas. Ļoti neskaidri šī situācija. Mums vajadzēs pārbaudīt arī šo grozījumu, balsojot elektroniski. 65.14. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies. Pieņemts. 65, 15. Kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 65, 16. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 65, 17. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 65, 18. Par. Pret. Atturas to būs jāpārbauda balsojot elektroniski. Mēs balsojam par 65, 18. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 65, 19. Atkrīt. 65, 20. Kas par? Pret atturas noraidīt. Vai būtu kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Šādi iebildumi nav. Tad mēs balsojam par mutisko grozījumu, kas par pret atturas noraidīt Tas ir jāpārbauda. You have all voted. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 6521, kas pār, pret, atturas, noraidīts. Varbūt vajadzētu pārbaudīt šo 6521. Pārbaudīsim elektroniski balsojot. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Faktiski rezultāts ir gluži pretējs. Šis grozījums ir pieņemts. 6522 atkrīt. Tālāk balsojam par 6523. Kas par? Pret atturas noraidīts. 65, 24, kas par pret atturas pieņemts. 65, 25, kas par pret atturas. Tas mums ir jāpārbauda. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! Vēl viens uh, aizvietotājs, sociālas un demokrāta grupas aizvietotājs nav par, ne, neiekļausis kopējā skaitā, kaut kas tur nav kārtībā. Tā saskaitot visu, ir noraidīts šis grozījums. Tālāk 65, 26. par un pret un atturas noraidīts. 6527, kas pār pret atturas noraidīts. 6528, kas pār pret pret atturas pieņemts. 6529, kas pār pret atturas. Šis ir jāpārbauda. 6529, pārmetam balsojot elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Paldies! ar vienas balss pārsvaru, un nav brīnums, kaut reiz vizuāli to nevar noteikt. Yes, okay. Uh, we'll vote on 6532. 6532, kas par? 65, 36, 5, 31 nav jābalso, tie ir atkrituši. Tāpēc balsojam par 65, 32, kas par, par, kas pret, kas atturas. Šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt. 65, 32, lūdzu, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! Pieņemts. Acīm redzami tas ir. 65,33 atkrīt, tagad jābalso par 65,34. Kas par? Pret? Atturas? Noreidīts. 65,35. Kas par? Pret? Atturas? pieņemts. 6536, kas par pret apturas noraidīts. 6537, kas par pret apturas pieņemts. 65, 38, par to nav jābalso, tāpēc balsosim par 65, 39, arī par to nav jābalso. Tālāk uzreiz jābalsoja par 65, 45, 65, 41 grozījumu. Bet balsosim iesākumā tikai par cipariem. Kas par? Kas pret? kas atturas noraidīts. 6542 arī balsojam tikai par skaitļiem. Kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. 6543 Par to nav jābalso. Tālāk 6544 tas pats. 6545, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk mums ir mutiskais grozījums. Tas ir referenta mutiskais grozījums, vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē, tāda iebilduma nav. Un tad mēs varam balsot par šo mutisko grozījumu. Tad, tad tur tik pieprasīti augstāki skaitļi gan vienā, gan otrā pozīcijā. Kas par? Kas pret? Atturs? Noraidīts. 65, 46 atkrīt. Nē, tomēr ir jābalso par 65, 46. Kas par? Pret. Kas atturas? Noraidīts. 65, 47. Vispirms par skaitļiem balsosim. Kas par? Pret kas ir pret, atturas, noraidīts. Tālāk par komentāriem. 6547, tātad kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 6548, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 6549, kas par, pret, atturas. Tas ir jāpārbauda balsojot elektroniski, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Noraidīts. 65,50. Kas par? Pret. Atturās. Nāksies arī šo pārbaudīt balsojot elektroniski. Visi nobalsojuši. Noraidīts. 6551. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 6552 par šo grozījumu nav jābalso. Līdz ar to mēs esam šo te dokumentu nobalsojuši par eh, budžeta grozījumu projektu. Yes, and we will vote on that. Uh, we proceed. Uh... Tālāk mēs turpinām balsošanu, un mēs balsosim tālāk par globalizācijas pielāgošanas fondu.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 Okay. Uh, it's, uh, it's closed, yeah. Tagad beidzam balsot un ir pieņemts. Tagad uh, balsosim par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu tehniskajai palīdzībai. Par? Jā, sākam balsot. You have all voted. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Un tagad balsosim par globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu Rumānijas pieteikumam. Tagad balsojam par to. Visi esat nobalsojuši, paldies. Un pieņemts. Nākamais punkts - globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana attiecībā uz Spānijas Aragonas pieteikumu. Balsojam par to. Visi esat nobalsojuši. Apskatīsim rezultātu. Pieņemts. Un tagad balsosim par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu attiecībā uz Nīderlandes pieteikumu. Balsosim. Have... Visi esat nobalsojuši un pieņemts. Atkal globalizācijas fonds. Kastilja y Leon no Spānijas. Balsojam. You have all the... Visi esat nobalsojuši pieņemts. Un tas nozīmē, ka mēs esam uh, nobalsojuši par visu, par ko bija jābalso. Un paldies, ka piedalījāties manā apmācības sesijā. Cerams, ka nākamreiz man veiksies gludāk. Paldies! Reached, uh... Tagad esam uh, nonākuši pie 11. darba kārtības punkta, kas ir uh, Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads 2014. gada prioritāšu īstenošana. Un došu vārdu Prieto kungam, kurš ir atzinuma sagatavotājs. Lūdzu, jums vārds. Sí, muchas gracias, presidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šis ir mans pirmais atzinums, un es gribu atgādināt, ka Eiropas semestra ietvaros nodarbinātības komiteja februārī sastādīja ziņojumu par uh, izaugsmas uh, rādītājiem. Tātad tā bija ekonomikas komiteja, un uh, ja mēs raugāmies uz valstīm, par ko ir komisijas ziņojumi, tad uh, Saskaņā ar 54. reglamentu pāntu mums šis jautājums ir jāskata. Tomēr tagadējā situācija parlamentā nozīmē to, ka šīs ziņojums tiks sastādīts īpašos apstākļos. Būtu bijis labi, ja būtu bijis iespējams uh, veidot labāku dialogu, lai veidotu tādu saskaņotāku ziņojumu. Ziņojumā nav runa tikai par nacionālajiem reformu plāniem, ko ir apstiprinājusi jau padome, bet eh, drīzāk eh, runa ir par izaugsmes eh, prognozēm attiecībā uz nākamo gadu. Referents uzskata, ka ir jābūt daudzām izmaiņām, un daudzas jau ir pieteikts un ir arī tāds konsens visās grupās, bet, kad ir runa par nodarbinātību un sociālajiem apstākļiem Eiropā, tad es domāju, ka šai komitejai vajadzētu censties eh, šīs lietas stiprināt. Šis ir kritisks brīdis visā šajā procedūrā, un es domāju, ka šai komitejai vajadzētu šādu signālu arī raidīt komitejai. Mums ir bijuši četri, pieci Eiropas semestra gadi, un uh, mēs vienmēr esam teikuši, ka nav pietiekams uh, demokrātijas šeit, nav pietiekami ņemts vērā uh, parlamenta viedoklis. ekonomikas pārvaldības eh, sistēma, kur ir izveidojušas Eiropas institūcijas, ir jāstiprina ar demokrātisko leģitimitāti, un to pārstāv parlaments. Bez tā visa šis eh, process nav pilnvērtīgs, un mums tas ir jāuzsver. Lai nodrošinātu, ka parlamentam ir ne tikai viedoklis par uh, visu šo procesu, bet arī konkrēta loma lēmumu pieņemšanā. Šajā ziņojumā mēs pirmkārt izvērtējam situāciju. Tā ir, ka pagājušajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir bijuši zināmi uzlabojumi ekonomikā, bet uh, redzam, ka daudziem miljoniem um, eiropiešu tomēr dzīve pasliktinās. Daudziem ir pazeminājušās algas, ir aizvien vairāk uh, ilgstošo bezdarbnieku, kas joprojām nevar atrast darbu. Mēs redzam arī, ka ļoti daudz jaunieši ir bez darba, vai arī viņu darba vietas ir nedrošas. Šajā komitejā mums ir uh, jānodrošina, lai ekonomiskie rādītāji uzlabotos un lai Eiropas Savienība izmantotu visus tai pieejamos līdzekļus, lai izkļūtu no krīzes pēc iespējas drīzāk, lai veicinātu izaugsmi un uh, pārvarētu līdztiesības trūkumu. Un, protams, ir runa par darba vietu radīšanu un ne par šādu vai tādu darba vietu radīšanu, bet par uh, noturīgu darba vietu radīšanu Mums ir jāizmanto šis Eiropas uh, semestra instruments, lai uzlabotu makroekonomiskos apstākļus un dzīves apstākļus Eiropiešiem. Un es domāju, ka mēs šeit diezgan daudz varam darīt. Daudz lietas parlaments un komiteja jau ir apstiprinājuši. Mums vajadzētu teikt Junker kungam, ka nacionālajos rīcības plānos vajadzētu atkāpties no šīs pārmērīgās taupības. Šie taupības sākumi e, izdara pārāk lielu spiedienu uz mūsu ekonomikām un e, mūsu pilsoņiem ikdienas dzīvē. Mums ir vajadzīga lielāka elastība, lai veicinātu darbvietu radīšanu, lai uzlabotu izaugsmas rādītājs un radītu labākas darba vietas mums ir jācenšas uzlabot valsts parādu situāciju. Ko mēs prasām šajā ziņojumā? Mēs prasām, lai sociālie indikātori neņemt vērā tikai reformu plānus, bet izvērtētu pastāvīgi visus reformas un ieteikumus, kas tiek no komisijas puses ieteikti dalībvalstīm. Šī komiteja vairāk kārt ir uzsvērusi, ka sociālajiem indikatoriem vajadzētu būt saistošiem un tikpat svarīgiem kā ekonomiskiem indikatoriem. Mums jāapzinās, ka jebkur lēmumu ietekmē visu ekonomiku un pilsoņu dzīvi. Mums ir jānodrošina arī tas, lai darba vietu radīšana būtu visu politiku centrā. Ko mēs iesakām šajā ziņojumā jaunajai komisijai? Mēs iesakām veidot eh, jaunu konkrētu programmu, kuru varētu izstrādāt katrs komisārs, lai nodrošinātu darba vietu radīšanu Eiropā. Mums ir 10-11 miljonu uh, bezdarbnieku Eiropā, tas ir viens no augstākajiem bezdarba līmeņiem Eiropas vēsturē. Ir, uh, protams, milzīgas atšķirības bezdarba rādītājos starp tādām valstīm kā Austrija un, piemēram, Spānija vai Grieķija, bet uh, Eiropai vajadzētu kā galveno mērķi izra izrizīt darba vietu radīšanu Tāpēc katram komisāram vajadzētu piedāvāt, ko viņš savā sektorā varētu darīt, lai veicinātu darbvietu radīšanu Eiropā. Tā pašā laikā mēs vēlamies uh, attīstīt arī tos instrumentus, ko komisija līdz šim vēl nav pietiekami izmantojusi. Mēs uzskatām, ka jāveido labāki nodarbinātības apstākļi un iespējas jauniešiem. Mums ir jauniešu garantija, bet tas vienkārši nozīmē vienkārši līdzekļu sniegšanu dalību valstīm. Mums ir vajadzīgs kaut kāds jauniešu garantijas ietvars. Mums ir jābūt skaidrībai, kas tiek finansēts no Eiropas līdzekļiem un kas nē. Es domāju, ka tur ir vajadzīgs vairāk naudas raugoties uz jauniešu garantiju. Un eh, tas būtu jāapspriež arī nākamajos samitos, lai Eiropas Savienība raidītu skaidru signālu eh, visā Eiropā jauniešiem par to, ka šī situācija ir jālabo. Mums ir jācīnās pret sociālo dempingu, Un vēl ir kaut kas, kas līdz šim nav pietiekami uh, izanalizēts, tā ir tā saukto nabadzīgo um, darba ņēmēju problēma, proti um, algu samazinājums Eiropā ir novedis pie konkurētspējas pieauguma, ražīguma pieauguma, bet tas ir novedis pie tā, ka ļoti daudz darba ņēmēji ir nabadzīgi. Uh, Mums ir jānodrošina tas, lai uh, darba ņēmēji saņemtu arī pienācīgu atalgojumu par savu darbu. Viņi to ir pelnījuši, kā Eiropas pilsoņi. Šīs politikas ir jāpārskat, mums ir jānodrošina, lai jebkurš, kurš Eiropā strādā un saņem algu, būtu uh, spējīgs izdzīvot līdz mēneša beigām, samaksāt savu mājokļu kredītu un dzīvot atbilstoši noteiktiem standartiem, sociālajiem standartiem, kas ir daļa no mūsu identitātes. Un mums vajadzētu radīt jaunas programmas, jaunas instrumentus, lai nodrošinātu, ka šie te nabadzīgie darba ņēmēji nebūtu tik aktuāla problēma vairs. Un tās ir problēmas, ar ko saskars arī jaunieši Eiropā. Trīs, četri gadi ir pagājuši kopš krīzes, bet netiek radīts vēl šīs darba vietas. Un tāpēc Eiropas e, institūcijām šajā jaunajā termiņā būtu jāspēj piedāvāt labāki risinājumi, jo īpaši tiem cilvēkiem, kur ir traģiskā sociālā situācijā šajā ekonomiskajā krīzē. Paldies, Kieto kungs, tagad došu vārdu Eiropas Tautas partijas Uh, ēnu referentē Fontāņas kundzē lūdzu. Jā, prezidentā. Mm, pues, otra... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, mēs atkal runājam par Eiropas politikas koordinēšanas pusgadu. Sākumā gribētu pateikties referentam par uh, šo atzino projektu sagatavošanu, par paveikto darbu. Varbūt jūs atcerēsieties, ka uh, Mēs e, pie šī jautājuma jau esam strādājuši, ir trešā reize, un esmu pārliecināta, ka šoreiz mums izdosies panākt labu vienošanos visu politisko grupu vidūs, un tas nāks par labu gan pilsoņiem, gan parlamentu tēlam. Es e, lielā mērā atbalstu daudzus no uh, piedāvātiem punktiem šajā atzinumā, piemēram, ir atsauce uz eh, nabadzību un sociālo izstumtību. Es eh, to ļoti atbalstu, manuprāt, ir ļoti pamatot par to runāt. Tad ir eh, citi punkti, kuros varbūt es neesmu tik viensprāts ar referentu. Taupības pasākumi un nabadzības jautājumu un sociālās aizsardzības sistēma dalība valstīs. Mums ir komisijas dokuments. Protams, taupība nav Uh, pašmērķis, taupības pasākumi vienkārši ir līdzeklis, lai nodrošinātu situācijas uzlabošanos Eirozonā un, protams, arī tam ir atturošs efekts. Šobrīd mēs esam situācijā, kad uh, prognozes runā par IKP pieaugumu visās ekonomikās 2015. gadā, un uh, Tā ir atšķirīga situācija no situācijas pirms diviem gadiem. Referents minēja arī, ka mums ir vairāk jāstrādā pie sociāliem aspektiem, jāpievēršas izaugsmai un darbvietu radīšanai. Man šķiet, ka tas tiešām ir ļoti būtisks mērķis mums visiem. Papildus tam visām mums, protams, ir jāpatur zināms pārskats par uh, valsts finansēm zināmā. Uh, kārtībā tām ir jābūt. Un uh, daudz kas jau ir izdarīts, un uh, tālbības pasākumi ir īstenoti. Būtu ļoti žēl, ja šis kurs tiktu mainīts. Bet uh, ir svarīgi arī valstīm, lai būt, tām būtu zināmas manevrēšanas iespējas. Tad, kad mēs runājam par digitālo ekonomiku, enerģētiku uh, un uh, tam līdzīgiem jautājumiem, tie arī būtu jātīsta. 21. pāns. Uh, tur ir runa par jauniešu garantiju, kuru dalībvalstīm vajadzētu ieviest. Tur es piekrītu šim ietvaram, papildus tam mums ir zināmas prasības, kas šeit ir diezgan uh, tādas sarežģītas un ko dalībvalstīm varētu būt grūti pieņemt. Šis 21 miljārds, kas uh, saskaņā ar SDO būtu jāsniedz. Eh, eh, tas izklausās kā tāds ļoti jauks mērķis, bet es neesmu pārliecināta, ka tas tiešām ir īstenojams. Komisijas priekšstādātājs Junkera kungs ir runājis par vairāk līdzekļiem. Um, tā ir laba pieeja, tad devītais pants. Tur mēs runājam par komisāriem, proti, ka nodarbinātība būtu jāskat kā prioritāte. Man šķiet ir ļoti labi šādu paziņojumu iekļaut ziņojumā, un es gribētu apsveikt referentu ar šīs atsauktnes iekļaušanu, bet tajā pašā laikā mēs prasām viņiem um, paredzēt budžetu tam, bet tas varētu būt sarežģīti. Bet nu redzēsim, redzēsim, kas notiks. Vēl viens punkts, ko gribēju pieminēt. Piektais pants. saistoši sociālai indikātori, makroekonomiskie indikātori, un tas ir jāskata kontekstā arī ar 13. pantu, kur ir pētniecība un attīstība un investīcijām šajās jomās. Protams, būtu jāizvairās no pārmērīga deficīta. Kas attiec uz mūsu politisko grupu, protams, mums par to vēl jādiskutē, bet man nešķiet, ka mēs varēsim to pieņemt. Un ir arī ceturtais pāns, uh, kur ir runa par patiesu sociālo pīlāru Eiropas ekonomikas un monetārajā savienībā. Tā ir ļoti ambicioza ideja. Mēs runājam arī par sociālo dimensiju un ka tar, tā ir jātīsta, tas ir ļoti pozitīvi, bet nesmu pilnībā pārliecināta, ka tas ir īstenojams. Un tāpēc mēs varbūt gribētu nedaudz šeit uh, vājināt referenta entuziasmu. Es gribētu uzdzirdē, uzklausīt e, precizējums no referenta par labāku juridisku ietvaru, runājot par pārobežu strādniekiem un darbņēmēju mobilitāti. Par ko jūs šeit domājat? Vai jūs atsaucaties uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu? Jā, es to gribēju vienkārši precizēt. Paldies! Paldies par uzmanību! Un e, ar prieku turpināšu sadarboties. Paldies! Tak for det. Paldies par šo izklāstu. Tagad mums ir jādod vārds ēnu referentiem, Aldes grupas ēnu referenti. Eh, kā jauna deputāte, es, protams, priecājos, ka var strādāt pie tik interesantas eh, tēmas Eiropas pusgadā, eh, ieviešot 14. gada prioritātes. Vēlētos pateikties referentam Sergio par atzinumu projektu, ziņojumu projektu piekrītu referentei, ka uh, ekonomikas atvesaļošanās eh, process pagaidām ir diezgan trausls. Un referents eh, atbilstoši pasvītro faktu, ka jaunatnes bezdarbs eh, ir vēl tikai pieaudzis un dažās valstīs tas ir pat eh, divkāršo, ja salīdzinām ar citām vecuma grupām. Un kamēr referents izsaka šaubas par komisijas rekomendācijas par reālām struktūrālām reformām, es gribētu atbalstīt komisiju uh, tajā, ka ir nepieciešamas eh, šādas reformas, lai nodrošinātu stabilitāti ekonomiskajā attīstībā. Uh, Nu, eh, sociālā, eh, sociālā rezultāta salīdzināšanas tabulas ir varbūt eh, liederīgs instruments, bet nezinu, vai tam ir nepieciešams obligāts raksturs. Kā izvirzīt attiecīgus mērķus, lai uzlabotu ekonomisko situāciju, neatstājot iespēju, nepadarot procesu dārgākajām paudzēm. Eh, ir svarīgi nodrošināt un saskaņot izglītības politiku ar nākotnes un šodienas darba tirgus vajadzībām. Un man personiski tas šķiet vissvarīgākais, lai radītu labāks iespējas jauniešiem atrast darbu, nekā koncentrēties uz kaut kādām saistošām garantijām un idejām. Paldies, Labājovas kundzei došu EFA grupas pārstāvam Žanam Lambēram vārdu. Vai viņš ir šeit? Viņš arī ir ēna referents. Džīna Lamberta izrādās tā ir, kurai tika dots vārds. Jā, nu daudz kas ir apsveicams eh, šajā atzinuma projektā un paldies uh, referentām par paveikto darbu. Un daudzām lietām mēs, protams, varam piekrist. Mēs zinām, eh, cik grūti vispār ir panākt, lai eh, sociālā dimensija eh, iegūtā pašnozīmību kā ekonomiskā dimensija. Nu, tas parādās, piemēram, ceturtajā punktā Mēs eh, apsveicam arī atgādinājumu par to, ka eh, tās viss ir jāsaskaņo arī ar 2020 stratēģiju. uz ko mēs raugamies jau pēdējos pāris gadus, un šeit ir um, jāņem vērā arī ilgtspējības dimensija, tātad 14. punkts par uh, ekoloģiskiem digitāliem uh, pārejas plāniem. Demokrātijas deficīts arī ir minēts, jā, daudzas valstīs tas ir klātesoši. Un nacionālo plānu izstrāde ir procesā. 33. punktā mm, tas ir minēts. Un uh, ne tikai sociālajie partneri, partneri netiek pietiekami iesaistīti, bet arī dalību valsts parlamenti par to īsti neko nezina, nestoties uz to, uh, ka viņi paši par tiem ir balsojuši. Taču pilsoniskā sabiedrība ir iesaistīsies šo procesu um, virzīšanā, jo viņi ir tie, uh, uz kuriem uh, tas viss tiešā veidā attiecas. Un tādā veidā viņi cenšas iesaistīties, lai panāktu noteikts rezultāts. Uh, Investīcijas 12. punkts. Par to, protams, varētu daudz runāt. Mājokļu politika, tas ir ļoti svarīgi, mājokļu nodrošināšana. Tas varbūt ir jāatspoguļo izteiktāk mūsu komitejas atzinumā, bet mēs atbalstām to, šo te kopējo virzību. Uh, un arī to darbu, ko ir darījuši pieredzējuši kolēģi iepriekš jau strādājot pie šīs te tēmas. Paldies! Thank you, Madam Jean Lambert. <laughs> Paldies Džīnai eh, Lamberts kundzei. Līna Ronja Kaine no goja grupas. Jā, Jāsaka, ka šis ir eh, ziņojums, ko ļoti patīkami lasīt. Un eh, paldies arī par jūsu skaidrojumiem. Jā, tiešām ir demokrātijas deficīts, ir dažādi izaicinājumi, un tam ir būtiski ietekme uz eh, pilsoņu dzīvi. Viņi nevar uh, atbalstīt savas ģimenes, nevar nopirkt zāles, jo vai nu viņi ir bez darba, vai nu viņu algas vienkārši ir tik zemas, ka viņi nevar to visu samaksāt. Mums ir vairāks vēlms, ko mēs gribētu uzsvērt, proti, ka atsevišķām dalībvalstīm būtu jādod iespēja investēt izglītībā un uh, sociālajā aprūpē. Paldies par šo atzinumu un es gaidu arī turpmākās diskusijas. Thank you. Eh, Paldies un tālāk es došu vārdu Makintājas kundzei no ECR grupas. Paldies priekšsēdētājs kundze. ECR grupa nav nozīmējusi ēnu referentu šim ziņojumam pagaidām un kā koordinātoris vienkārši vēlēs izmantot izdevību un pateikties referentam par atzinumu. Atzinu projektu. Mēs visi esam viensprāts par to, kas ir jāsasniedz, taču mums ir uh, dažādi viedokļi par to, kā šos mērķus sasniegt. Un ņemot vērā pagājušā sasaukuma pieredzi, Es domāju, ka mēs varam sanākt kopā un kaut ko pozitīvu panākt. Protams, ir jomas, kurās mēs nepanāksim vienošanos. Viena kā lieta, kas man šeit patika, šķiet tas bija 15. punkts, kur ir konkrēti runāts eh, par uh, nepilna laika darbu. Un uh, eh, tur referents ir iekļaus tātad šo te nebrīvprātīgie piespiedu uh, nepilnu darba laiku ēku strādāšanu. Bet, manuprāt, tas ir labs veids, kā sievietes var atgriezties darbā, tir, darba tirgu, un daudz cilvēku vēl strādāt šo te nepilno darba laiku. Un ja mēs e, tagad degradēsim e, šī te nodarbinātības veida e, nozīmi un imidžu, mēs tikai izdarīsim lāču pakalpojumu tiem cilvēkiem, kas to vēlas darīt. Tā, runājot par Eirozonas dalību valstīm. Uh, ir eh, svarīgi, lai EMU, eh, tātad šīs te eh, saistošās normas nebūtu obligātas dalībvalstīm, kuras atrodas ārpus eirozonas. Kas ir jādara Eiropas Savienībā? Ir jāatvieglo uh, uzņēmumiem iespēja uzplaukt un radīt darba vietas. Es jau to esmu teikusi iepriekš, bet mūsu ziņojumi šīs komitejas un parlamenta arī valdību ziņojumi nerada nekādu ziņo, e, darba vietas, darba vietas rada uzņēm, uzņēmumi, uzņēmēji. Tā kā ir jāatvieglo uzņēmumiem iespēja augt un attīstīties tas ir labs veids, kā samazināt eh, bezdarba līmeni, īpaši nodrošinot ar darba vietām jaunus cilvēkus, un esmu redzējis, ka tas praksē darbojas. Tā kā es vēlētos šādu attieksmi iekļaut un parādīt šajā ziņojumā. Tā kā es ceru, ka referents līdzīgus eh, grozījumus iekļaus, un tas būs labs veids, kā virzīties uz priekšu. Paldies, eh, Saimon kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Un apsveicu, jūs esat padarījis lielisku darbu, uh, kaut gan ne sevišķi tādos labvēlīgos apstākļos. Es vēlētos apsveikt arī par uh, ziņojumu par ziņojumu. Es gribētu runāt par astoto punktu un vēl dažiem. Ast astotajā punktā ir runa par to, kā labāk mērīt nodarbinātību, nevis bezdarbu. Devītais punkts runā par kvalitatīvām darba vietām un cik tas ir svarīgi. Un komisija šeit ir nāks klajā ar ļoti konkrētu plānu, kā veidot kvalitatīvas darba vietas. Un tas būtu jāsasaista ar astoto punktu, jārunā par to, ko mēs mēram. Mums būtu jāsāk mērīt uh, darbas vietu, nevis tikai skaits, bet arī to kvalitāti. Dažās valstīs, piemēram, apvienotajā karalistē, ir izdevies samazināt bezdarba līmeni, bet tas principā ir saistīts ar zemes kvalitātes darba vietām, ar darbinieku eksploatāciju, ar nelabvēlīgiem darba līgumiem, ar piespiedu nepilna darba laika darbu un tā tālāk. Un līdzīgi eh, ēnu referente no EPP minēja šādu frāzi par 9, de, no 19. punkta labāks tiesiskais ietvars eh, pārobežu kustībai, tāda darbspēka pārobežu kustībai. Un parlaments ļoti skaidri šeit ir runājis par to, ka pārskatīs nosūtīto darbinieku direktīvas normas sociālais dēmpings ir nosodāms, un tas nebūtu pieļaujams šajā savienībā, un viņš runāja arī par to, kā kolektīva vienošanās par atlīdzību te būtu jābūt uh, eh, piemērojam visām, visās valstīs. Un mums kā nodarbinātības komitejai ir ļoti skaidri eh, jāpauž šāda pieeja. Thank you, Madam Morvai. Morvais kundze. Paldies, runāšu ungāriski, iedrīkst, paldies referentām, paldies. Man prāciņojums ir lielisks. Vispirms, pirms jūs runājat par kādām vērtībām, par vērtību sistēmu, jautājums, kas tiek uzdots, ir sekojoši kādu vērtību sistēmu, e, sistēmu būtu jā, uz kādu sistēmu būtu jābalstās Eiropas Savienības vērtības sistēmai, tad cilvēku cieņa e, vai arī konkurētspēja un konkurētspēja par katru cenu, tad, kad mēs runājam par globalizētu ekonomiku, nu, tāda e, diezgan uh, nesaudzīga sistēma, kad faktiski taisnīgums un cilvēku cieņa tiek pastumta malā. Tā tad ir e, jautājums, par ko tad mēs īsti runājam. Fakts ir, ka Eiropas Savienībā daudz cilvēki uzskata, ka Eiropas Savienība ir veidot tādēļ, lai konkurētu ar citām pasaules e, ekonomikām. E, nu, piemēram, tādām, kur strādājušiem maksā varbūt e, pāris dolāru uh, dienā, un darba apstākļi viņiem ir pavisam nepieņemami. Un eh, tā tad eh, peļņa par katru cenu šajos eh, šāda veida valstīs un uzņēmumos. Nu, bet vai tad to mēs vēlamies? Mēs vēlamies konkurēt ar citām pasaules daļām, ar, trešo, mm, trešajām, ar trešās pasaules valstīm, ko mēs darām vistrūcīgāko valstu labā vai mēs uh, tomēr propagandēsim uh, mūsu vērtību sistēmu, uz kuras balstās, uz kuru principiem tika veidot Eiropas Savienība. Jā, jūs skaidri uh, norādījāt, ka esat par taisnīgumu un cilvēku cieņu. Tas bija nepārprotam. Jūs sakat, mēs nevēlamies būt konkurētspējīgi par katru cenu, mēs nevēlamies uh, nospiest lejā algas, mēs nevēlamies eh, radīt trūcīgus strādājošos, mēs nevēlamies pasliktināt darba apstākļus, ne to mēs negribam. Nu, tāda ir šī situācija, kas prevalē Eiropas Savienībā, diemžēl arī citās valstīs, kuras tiek uztīts par uh, otrās eh, šķiras valstīm. Esmu Ungārijas deputāte, un tādēļ vēlos pievērsties vēl kādam jautājumam. Ir milzīgas atšķirības starp tām dalību valstīm, kuras ir tā saucamās pirmās kategorijas valsts un tās, kas tiek uzskaitītas eh, par otrās šķiras valstīm, jūs jau neizmantojat eh, šos eh, terminus. Jūs nerunājat par kolonizāciju, jā, es saprotu, tie ir mani vārdi, jūs tādus terminus nelietojat, es nāku no Ungārijas, paskatieties arī uz Portugāli, cilvēki no mūsu valstīm, uh, masveidā izceļ uz citām valstīm, bagātākām valstīm, lai uh, atrastu darbu. Un, protams, bieži viņus tur arī eksploatē un strādā viņi briesmīgos apstākļos, ģimenes tiek šķirtas, bet to mēs šeit Eiropā redzam diendienā. Es vēl gribēju arī minēt algas. Šeit ir milzīgas atšķirības starp algām, kas tiek maksāts pir, bagātajās valstīs un um, valstīs pastieties uz Ungāriju un Austriju. Št, attālums ir 50 uh, km starp galvaspilsētām. Bet, piemēram, Austrijā ir, ja ir filiāli kādam uzņēmumam, tad tur ir noteikti uh, darba apstākļi un algas, bet šīs pašas kompānijas filiālē Ungārijā alga būs 10, 20, citreiz pat 50 reizes zemāka. Ir, protams, jābūt vienlīdzībai starp dzīmumiem, vecumiem un tā tālāk, bet šeit ir milzīgas atšķirības starp uh, dalībvalstīm. Nu nevar pieļaut tādu situāciju, kad šīs te atšķirības darba samaksā vai darba apstākļos ir tik ļoti atšķirīgas. Un referents piedāvā, piemēram, sekojošo, lai izvairītos no šīm te ekstremālajām atšķirībām, būtu jānosaka vismaz minimālā alga 60% no vidējā. Nu, es to varbūt varētu piemērot citam scenārijam. Jums nevajadzētu pieļaut maksāt mazāk par 60% eh, no vidējās algas citā dalībvalstī tikai tāpēc, ka jūsu uzņēmums ir bagātā dalībvalstī, bet filiāli. E, Eh, teiksim, nabadzīgākā dalība valstī, tad Ungārijas strādniekiem nebūtu jāpelna mazāk par 60% no vidējās algas, kuru uh, saņem šīs pašas kompānijas eh, darbinieks Vācijā vai uh, Austrijā. Un te ir runa par cilvēka cieņu. Un lūdzu paturiet to prātā un apdomājiet, uh, izvirziet to par mm, savu mērķi, kad jūs runājat par taisnīgumu un par cilvēka cieņu. Paldies! Paldies! Un tagad Balas kungs. Paldies, eh, priekšsēdētājs, gribētu pateikties referentam par eh, to, kas ir pateikts un kas ir rakstīts. Uh, Un mums ir jābūt uh, caurskatāmiem un skaidriem uh, šodien starptautiskā uh, kopiena un arī Eiropas bankas priekšsēdētājs un arī vadoši ekonomisti Eiropā ir norādījuši uz problēmu, eh, kas skar visu pasauli, ne tikai mūs. Um, un šīs problēmas centrā ir tas, ka bez aktīvas budžeta politikas Eiropas līmenī struktūra reformas, kas tiek ieviestas, tās, um, kas šobrīd faktiski notiek, tām būs deflācijas efekts potenciāli un eh, attiecīgi eh, visi šie miljārdi, par kuriem runā Junkera eh, kungs, tie netiks apgūti, tāpēc mums jāstrādā ļoti ātri, lai mēs varētu izpildīt mūsu saistības un arī cīnīties pret šo lielo fenomenu. Jāsaka, ka nevienmēr visi aspekti šodien tiek ņemti vērā, un iepriekš minētās tendences arī, un skaidrs, ka šeit mēs ļoti bieži fokusējamies uz rādītājiem, tā ir tā kā rādītāju cīņa, un nevienmēr mēs saprotam, uh, ko tas nozīmē, tāpēc es gribētu pārliecināt savus skeptiskos kolēģus par to, ka mums ne tikai ir jādomā par šiem rādītājiem, ko tie nozīmē. Varbūt dažkārt rāda tā kā um, lielisku rezultātu, bet uh, faktiski um, šis um, sīžets varbūt nav tik viennozīmīgs. Mums ir jādomā par konkrētiem apstākļiem. Uh, Uh, attiecīgi par darba stundām, kā par darba stundu kvalitāti mums jādomā vairāk, ne, nevis par uh, statistiku, un um, attiecīgi arī jāsaistās ar labklājības situāciju. Uh, Mums ir tiesība jautājums un ir arī vienlīdzības jautājums, kas ir saistīts gan ekonomiskā, gan sociālā plāksnē. Un mums par šīm lietām ir jāinteresējas un arī attiecīgi jāizsaka ļoti spēcīgi priekšlikumi. Tāpēc mums ir jādomā un jāatkārto atkal un atkal, kā parlaments pieprasa savas līdzlēmēju tiesības, to realizāciju arī šajās tēmās un varbūt šajam laukam, šai jomai netiek pievērst pietiekama uzmanība. Paldies! Tālāk Jaslovets kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam par šo lielisko ziņojumu. Es uzskatu, ka šeit ir tāds visaptverošs ieskats un šeit ir pareizi izcēltas grūtības, kas ir dalībvalstīm un tas mums ir jāņem vērā, tad, kad mēs analizējam semestri un aktuālās prioritātes. Es varētu piekrist kolēģei Veronikai. Un es gribētu vēl piebilst atsevišķus komentārus. Es piekrītu devītajam punktam, jo īpaši par eh, nodarbinātības līmeņiem arī šeit eh, tas būtu jānosaka kā prioritāte, un Eiropas komisijai vajadzētu izstrādāt ļoti ambiciozu stratēģiju šai ziņā. Uh, Eh, nodarbinātības pieaugums būtu jānodrošina un, un tam būtu jāizriet no ekonomiskas izaugsmes. Tas, šī darba tradišana nevarētu būt kaut kāda stratēģija rezultāts visiem komisāriem vajadzētu uzņemties um, saistības īstenot rīcības plānu, kas veicinātu nodarbinātības izaugsmi attiecīgās jomās. Varbūt nevienmēr tas ir tik viennozīmīgi iespējams, tomēr uh, komisāriem vajadzētu apzināties šo problemātiku. 19. punktā mēs uzskatām, ka vajadzētu izcelt un izanalizēt um, bīstamās tendences, tieši runājot par darba kvalitāti. Uh, ir, zinām, mākslīga nodarbinātība, kas šeit jau ir diskutēta iepriekš. Mēs runājam arī par to iepriekšējā mandāta laika saistībā ar uh, darbinieku nosūtīšanu. Mēs uzskatām, ka šis jautājums ir diezgan komplicēts. Mums jāveido, jāmēģina atrast veidi, kā pretoties šiem samākslotiem nodarbinātības veidiem vai mākslīgiem veidiem protams, atbalstu to, ka e, darbs uz puslodzi ir brīvprātīgas izvēles jautājums. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim mūsu brīvības. 13. punktā atbalstu arī šo ideju par izglītības zinātnes samazināšanas ideju. Tas nav atbalstāms, tātad, ja samazina šādu zinātnes, tad tas varētu negatīvi atbalstoties. Mums ir jāizanalizē visi pasākumi arī izglītības jomā mums jādomā par to, kādā veidā eh, šos pasākumus varētu efektīvāk izmantot. Eh, turklāt man ir daži komentāri vēl par piekto punktu. Tur ir atsauce uz obligātiem nodarbinātības indikatoriem. Sociāli indikatori arī šeit tiek atzīmēti. Es nedomāju, ka tas ir labs risinājums uz šo brīdi. Eh, darba tirgi ir būtiski atšķirīgi, nodarbinātības politikas arī atšķirs Un šīs politikas joprojām ir dalība valstu kompetence. 22. punkts. Es nedomāju, ka par katru apmācību stažēšanos vajadzētu maksāt. Varbūt pienācīgi vai attiecīgi kaut kādu tādu vārdu varētu ielikt šajā tekstā. Šis mm, teksts nav pārāk precīzs, pārāk plaši formulēts mums ir sapratni par pienācīgiem, pieklājīgiem darba apstākļiem, tomēr dažkārt šo te frāzi varētu interpretēt pārāk vienkāršot. Uh, Un vēl jāsaka, ka daudzos juridiskos aktos mēs uh, pieprasam kaut ko no politiķiem dalībvalstīs. Lūk, lai politiķi politiski risina vienu un otru jautājumu, uzņems atbildību, bet varbūt mums vajadzētu runāt arī par darba devēju atbildību, kā arī par darba ņēmēju atbildību, jo šie divi personāži tieši rada darba tirgus situāciju, kā arī īsteno dažādas direktīvas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga tieši no darbdeviem darba ņēmējiem. Tāpēc varbūt mūsu dokumentos mums vajadzētu izcelt arī darba devēju un ņēmēju atbildību. Saimon kungs runāja par 19. punktu, un viņš cits starpā pieminēja arī šo te deleģēto nosūtīto darbinieku direktīvas pārskatīšanu. Uh, Mums tiešām ir jāvēro šis direktīvas pārskata virziens. Iepriekšējā parlamenta mandāta laikā mēs šo iznošanas direktīvu pieņēmām, un tagad mums vajadzētu uzraudzīt tas tālāko virzību. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Pirīnska kungs. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu runāt par 13. punktu. Tur komisija tiek aicināta steidzamā kārtā izslēgt produktīvās eh, investīcijas izglītībā zinātnē no, no mērķu sistēmas saistībā ar Eiropas un nacionālajiem līkumiem. Es uzskatu, ka šis punkts ir ļoti svarīgs, ka, un par to runāja arī iepriekšēja, ka šīs te investīcijas ir ārkārtīgi svarīgas, un tās būtu jāveicina arī nacionālā līmenī. Līdz ar šādām investīcijām te uzturēšanu mēs tālāk arī veicinām nodarbinātību un darba vietu radīšanu. Tā kā Eiropas semestris un arī šeit šajā dokumentā trešajā punktā ir pieminēts, ka te ir saikne ar nacionālam reformu programmām un ir attiecīgi mērķi, kur noteikušas pašas valstis. Uh, un komisija šos uh, mērķus izpētījusi un izanalizējusi, un šeit pastāv risks, ka mēs varētu nonākt šajā pārmērīgā deficīta procedūrā, tādā kontekstā. Um, un e, jāsaka, šis aspekts būs jāņem vērā visās 28 valstīs rakstot jaunos budžetus, tad šobrīd notiek aktīvi šo budžetu izstrāde. E, šis aspekts tiešām ir svarīgs. Dalību valstīm ir, zinām, elastības iespēja palielināt investīciju izdevums. Un gribu šo jautājumu saistīt ar plašāko kohēzijas politikas aptvērumu šī kohēzijas politika Eiropas Savienībai ir pārskatīta līdz 2020. gada. Um, ir arī ziņojums kas eh, šobrīd eh, tiek prezentēts gan komisijā, gan reģionu komiteja. Un šajā ziņojumā ir izcelts tas, ka kohēzijas politika ir viens no trim pīlāriem, kur mērķis ir panākt nodarbinātības un izaugsmes nodrošināšanu eh, līdztekus struktūra reformām, fiskālajai konsolidācijai, arī kohezijas politikai ir ļoti liela loma, tad trīs pilari. Un komisija šeit ir pasvītrojusi, ka kohezijas politika politiku ir jāuzskata par tādu, kas dod investīcijas, sniedz finansējumu, jo īpaši tajās valstīs, kur investīciju programmas ir būtiski sašaurināts, lai ietilptu deficīta samazināšanas rāmjos, lai varētu izmantot attiecīgos Eiropas Savienības instrumentus. Ziņojums jāsaka, ka šeit es pilnībā piekrītu visiem tiem, kas slavēja šī ziņām augsto kvalitāti. Tur pašā sākumā ir A punkts, kur ir pasvītrots, ka dalībvalsts ir dažādas un atšķirības pieaug un tālāk. Šī ideja tā, tiek attīstīta trešajā punktā. Eiropas semestrs ir tomēr mūs aizvedis tālāk prom no mērķiem, kas ir izcelti mm, stratēģijā līdz 20. gadam. Lūk, mums ir tāds izaicinājums ja mēs necīnīsimies eh, pret stagnāciju, deflāciju un atšķirību paplašināšanos, tad, ja mēs te neko nepanāksim, tad mūsu mērķi um, līdz 20 gadam attālināsies vēl tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu komitejai ir šis jaunais un aktuālais uzdevums iedvest šo ārkārtīgās eh, steidzamības raksturu šiem jautājumiem, ka ierastais biznes šeit nebūtu nav piemērojams risinājums. Paldies. Paldies. Džēna Kolins, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju izmantot šo iespēju un pateikties uh, referentam par um, darbu, kas ieguldīts šī dokumenta sagatavošanā. Tomēr šeit ir atsevišķi punkti, kurus es par kuriem gribētu runāt. Um, iespējams, ka vispārsteidzošākais man vismaz ir 12. punkts, uh, kur ir atsauce uz Junkera solījumu um, iztērēt 300 miljārdus eiro Jāsaka, ka pat man ir grūti aptvert šo naudas apjomu, es ne, nemaz nerunāju par visiem pārējiem. Eh, tad eh, jautājums, kur, no kurienes varētu ņemt šos 300 eh, miljārdus? Šī nauda neaug kokos. Laikam šī nauda būs jāiegūst no nodokļu maksātājiem, atņemot naudu ģimenēm, nevarēs samaksāt viņi savus rēķinus. Uh, Um, ņemsim nost tātad no vecākiem cilvēkiem, kas tā jau knapinās ar savām mizerablām pensijām, nevar samaksāt par mm, savu energo apgādi, rēķins un tā tālāk. Un neviens tā neiedomājams, ka šeit, ka kaut kur citur ir milzīgi liekie tēriņi 18. punktā jūs aicinat veicināt pārvietošanās brīvību. Līdz ar to jūs gribat atbalstīt atvērto durvju imigrāciju caur attiecīgo websaitu imigrācijas. Iepriekšējā gadā šajā websaitā tika piedāvāts 800 tūkstoši darba vietas Un mums jau tā vesels miljons iebraucēju, kas strādā, un tagad šajā jūras websaitā ir vēl šie papildu vakants, jūs sakat, ka vajadzētu vēl aicināt vēl vairāk un vairāk. Mēs uzskatām, ka mums tomēr vajadzētu ievies kontrolēt sistēmu, izmantojot Austrālijas punktu sistēmu. Nevajadzētu tik ļoti stimulēt šo atvērto durvju politiku, lai varētu citu baudīt visu piekļuvu visādām atbalsta sistēmām. Un vēl 19. punkts šeit ir atsauce uz minimālo algu, aicinājums to ieviest un arī vienotu likumdošanu, lai veicinātu pārvietošanos pieņemt. E, šis ir jautājums, pret ko ir balsojuši daudzi cilvēki, jo īpaši apvienotā karalistē e, viņi balsoja par mazākiem tēriņiem, par mazāko Eiropas Savienības likumdošanu un gribēja, lai būtu mazāk pilnvars Eiropas Savienībā, lai būtu kontrolēta imigrācijas sistēma. Laikam šī komiteja vispār nekad nav interesējusies par šo lietu. Paldies, Lopesa kungs. Vispirms es gribētu ļoti īsi pateikties referentam par šo lielisko darbu, ar šo atzinumu. Šķiet, ka šis darbs tiešām rāda, ka nākamo vairāku mēnešu laikā un gadu laikā mums būs ļoti svarīgas debates par ekonomiskiem jautājumiem, par darba tirgu, par Eiropas Savienības ieguldījumu šīs jomas sakārtošanā. Un, protams, septembrī mēs saņemsim augusta datus. Tie būs ļoti bēdīgi visai Eiropai, tāpēc mums ir jāskatās, kā tas atsāksies. Uh, Mums jādomā par dažādiem pasākumiem, ka šeit nepietiek taisnīguma, nepietiek līdztiesības. Turklāt tas vēl pasvītro, ka mūsu reakcija ekonomiskā ziņā nav bijis pietiekama, ka mēs neesam varējuši atrisināt problēmas ar savām rīcībām taupības pasākumi un šis ekonomijas kokteilis, algu zemināšana, uh, monetāras politikas ierobežošanai, jāsaka, ka tas ir, ir viss arī saistīts ar problēmām. Mēs redzam, ka šis sajaukums nav bijis absolūti efektīvs jo īpaši negatīva ietekme ir darba tirgu konstatējuma. Arī makroekonomiskā izpausmē mēs to redzam, ir mazinājusies iekšējais patēriņš, arī attiecīgi valsts loma tagad ir tāda, ka valsts aizvien vairāk iejaucas ekonomikas apritē, mēs esam rezultātā zaudējuši savu konkurētspēju, un mums ir attiecīgi dati par to no starptautiskās sabiedrības. Uh, Um, diemžēl mēs neko neesam mācījušies, mēs vēl dziļāk ierokamies krīzē, rokam bedri vēl dziļāku, un lūk arī rezultāts uh, ir attiecīga nabadzības pieaugums, valsts pakalpojumu sistēma tiek grauta. Uh, un rezultātā mēs nonākam 19. gadsimta situācijā. Nevienlīdzība ir ieguvusi nepieredzēts apmērus, un es domāju, ka mūsu komitejai jāsūt ļoti skaidrs signāls par to, ka mēs esam satraukušies par to, ka šī ekonomiskā pielāgošanās eh, to nevarētu piedāvājumu pusē tikai veikt. Mums ir jāstrādā arī ar, eh, ar, ar piedāvājumu, tad eh, ar, ar Mums jāstrādā ir ar pieprasījumu, nevar visu risināt tikai no piedāvājuma puses. Lūk, mums ir jāuzklausa arī jaunā komisija, bet pēdējos dažos mēnešos mēs redzam, ka vietas un personāži mainās un atkal runā, tomēr nevajadzētu dzirdēt tikai šos vārdus, varētu, vajadzētu redzēt arī darbības un uh, lai mūsu politikas nākotnē balstītos uz reālām vērtībām, reālām idejām, pretējā gadījumā. Mēs vienkārši, vienkārši maldināsim cilvēkus, ka mēs ticam zaļajam dolāram un brīvībai vairs ne. Tālāk Keller kungs lūdzu. Es tikai gribēju atzīmēt, ka pēdējo piecu gadu laikā, ekonomiskās eh, krīzes laikā, eh, šo jauno tā saukto elastīgo darba vietu radīšana, eh, jāsaka, šīs darba vietas ir tā kā tad trūcīgas darba vietas, un, jo īpaši šī te tendence skārus ir sievietes ar bērniem, kas meklē darba vietas. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos šīs elastīgās darba vietas tiek piedāvātas tādiem cilvēkiem, kam tās nemaz nav vajadzīgas un kas tās nemaz negrib. Paldies, un tagad es došu vārdu Jutes kungam no Eiropas komisijas. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Godējumie deputāti, komisija e, e, apsveic šo e, nodarbinātīs komitejas iesaisti semestri jautājumu risināšanā. Komisija ļoti sekoja jūsu rekomendācijām, uzklausās ļoti vērīgi. Jāsaka, šajā laikā, jo īpaši ir svarīga šī apspriešanās un arī šodien diskusija norāda to, ka ir šie milzīgie izaicinājumi, kas būs jaunajai komisijai jārisina, tur iesaistīsies arī jaunais parlaments. 2014. gada Eiropas semestrs ir jau ceturtais tā kā cikls, un um, mēs redzam, ka parādās jau pirmie augļi, lai arī tie nav pietiekami labi. Mūsu pusgada panākumi ir saistīti ar reformu īstenošanu, un šīs reformas, to iznošanu, tad būs arī tas svarīgākais elements, kas noteiks rezultātu. Un tāpēc arī komisija pēdējā gadu laikā ir intensificējusi reformu un valstu specifisko re rekomendāciju īstenošanu. Ir bijušas ļoti daudzas formālas bilaterālas sanāksmes ar dalībvalstīm. Komisija turpinās uzraudzīt īstenošanu, saskaņā ar līgumu un stabilitātes un izaugsmes paktu. Nākamais pusgads mm, notiks jau jaunas komisijas pārspārnē, un ja līdz 1. novembrim jaunā komisija noformēsies, tad nākamais pusgada cikls sāksies ar 2015. gada izaugsmas mm, pārskatu. Tas notiks, kur novembra vidū, līdzīgi kā tas notika iepriekšējā reizē. Uh, un mēs ļoti uzmanīgi iepazināmies ar atzinumu projektu. Mums ir vairāki komentāri. Mēs eh, vēlamies strādāt ciešā sadarbībā ar dažādām grupām, lai mēs varētu tuvināt mūsu pozīcijas un apmainīties ar komentāriem. Lielas paldies! Paldies, un tagad došu vārdu nobeiguma komentāriem mūsu referentam. Lūdzu, varbūt jūs varētu izdarīt kaut kādu kopsavilkumu šai diskusijai. Paldies priekšsēdētāji. Un liels paldies visiem kolēģiem no komitejas. Milzīgs paldies par ieguldījumu šajā darbā, par jūsu atzinumiem, viedokļiem. Tāda bija daudz, man kā referentam tas ir ļoti labi. Es tagad saprotu, ko domā komiteja un kolēģi par šo jautājumu ne tikai tāpēc, ka savu viedokli pauda lielākās politiskās grupas, bet arī ļoti daudzi deputāti individuāli izteica savu viedokli par manu darbu un par šo te problēmu. Un mums ir jāsaprot, ka šis ziņojums, tas, tas um, atspoguļo visu mūsu domas atzinuma teksts, tas ir tas, ko raksta referents, bet es gribu, lai teksts kopumā būtu tāds um, tāds kopīgas domāšanas rezultāts, lai es rakstītu to, mm, ko domā komiteja. Mums ir jācīnās un jāmainās ar pozīcijām, ar citām komitejām, arī ar citām institūcijām. Mēs esam noteikuši noteiktus mērķus, mm, jau vairāk gadu gadumā mēs cenšamies savus mērķus izpildīt un mums ir jāstrādā ļoti plaši, lai mēs panāktu vienošanos pēc iespējas plašāk. Es domāju, ka šāda vienošanās ir iespējama, bet tāpēc mums ir skaidri un, un precīzi jādiskutē. Es uzskatu, ka diskusijai jābūt atvērtai. Un mums ir arī jāsaprot, ka tad, kad mēs runājam par taupības pasākumiem vai par kādiem pasākumiem, kas varbūt ir veikti ar kļūdām, tad eh, tas nav kaut kādas doktrīnas formulēšana. Vienkārši mēs redzam, kas ir noticis pēdējo piecu gadu laikā. Mēs eh, skatāmies, ko eh, ir teikuši citas diskutu, institūcijas, valūtas fonds eh, un, un tā tālāk. Un šīs starptautiskās institūcijas ir teikušas, ka taupības pasākumi bija varbūt pārmērīgi. Uh, Um, pārāk um, stingri, um, un tas nenozīmē, ka viņi kritizē mūs pilnīgi, mūs pašiem ir jāizanalizē savas rīcības sēkas. Uh, tagad mēs esam tik daudz ietaupījuši, tik daudz nogriezuši, mēs esam samazināšanas čempioni, un tāpat laikā mēs neesam varējuši sasniegt visus mērķus, kas ir noteikti pirms četriem gadiem pārāk smagi mēs visu griezām un mazinājām, un tas, ko mēs esam tagad radījuši, ir nevienlīdzība, trūcīgums un arī nabadzības pieaugums. Eh, mēs neesam arī sakārtojuši deficīta situāciju. Eh, tālāk šī te mazināšanās multiplikātora efekts um, sanāk, ka eh, līdz ar katru izdevumu samazināšanu mēs tam veicinājuši, zināmā mērā, arī recesijas padziļināšanos. Mēs neesam pret taupīšanu, bet pret pārmērīgu gan taupīšanu, nevajadzīgu taupīšanu, mazināšanu, kas drīzāk izdara kaut ko sliktu, kaut ko mūsu iedzīvotājiem nevis labu. Uh, un mums ir jāsūta šis signāls, ziņa visiem, ka jā, lūk, Eiropas institūcijā debate notiek par šiem jautājumiem, un tagad, kas mums būtu jādara, tagad būtu jāveic pareizie pasākumi, pareizās zāles, pareizās devās jādod. Mēs nevaram stiprināt šo taupīgumu vēl tālāk. Šī taupīšana, mazināšana ir bijusi pārmērīga. Uh, Un mēs arī redzam, ka visi to arī kritizē. Kolīns kundze arī runāja, teica, eh, kur tad ņemsiet šo naudu, ja gribat veicināt investīciju plānu īstenošanos, vai tad ņemsiet atkal šo naudu no mūsu nabaga iedzīvotājiem. Bet viņa nav ņēmusi vērā. Uh, Uh, šo ziņojumu, ko rakstīs Parīzes ekonomiskās institūcijas, citas neatkarīgās ekonomiskās institūcijas, kas ir izpētījuši šo lietu, uh, kas saka, ka ir nepieciešama lielāka elastība un runāt par deficītu, tur jāskatās plašākā laika perspektīvā. Un Eirozona vispirms, uh, ja mēs varētu ietaupīt kopumā Eirozonā vairāk, tad varētu arī investēt vairāk. Mums ir jāņem vērā pilnīgi visi pasākumi, nevajadzētu fokusēties tikai uz dažiem, un tā tiecīgi arī investīcijas kā iespēja parādīsies. Eh, tālāk eh, kāds jautājums, par ko Lopes kungs runāja par eh, publisku valsts budžeta deficītu, par zelta likumu, par atstumšanu. Un šeit būtība ir tāda, ir valsts institūcijas, arī Eiropas institūcijas, kas darbojas, bet kā šīs institūcijas varētu radīt īsto vidi, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi, kā to saskaņot ar citām politikām, īstermiņa, vidējā termiņa politikām. Uh, un iniciatīvā. Ir atsevišķas politikas, eh, piemēram, izglītība, inovācija, produktīvās investīcijas. Eh, šīs visas ir iniciatīvas, kas ir ļoti liederīgi mehānismi, un Eiropas institūcijām ir jāļauj realizēties šīm iespējām. Mums ir eh, dažādi mm, izpirkuma gadījumi, 40 miljardi Spānijā, tad tas e, tika izmantot šī summa, lai izpirktu bankrotējušās bankas vai palīdzētu sektoram. E, kāpēc būtu jāizmanto šī nauda tādā veidā? Kāpēc nevarētu šo naudu, teiksim, ieguldīt izglītībā, nevis mazināt izglītību, bet likt kaut ko klāt? Un uh, Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir, teiksim, kaut kādas 25 valsts, kas mazina izdevumus izglītībai, un rezultātā kā var šī situācija uzlaboties, tā neuzlabojas, un, ja mēs gribam, lai investīcijas būtu kvalitatīvākas, lai tās ietu inovāciju izglītības jomā, tad mums ir jārada instrumenti tieši, lai liktu iekšā, nevis lai ņemtu nost. Protams, tas ir saistīts ar politisko garību Mums ir dažādas regulas un līgumi, tomēr mums ir jābūt tādiem elastīgākiem un arī dāsnākiem savā pieeja. Jauniešu garantija vēl viena iniciatīva. Atsevišķi deputāti šajā komitejā jau ir uzdevuši jautājumu komisijai, kā varētu izvērtēt šo sākotnēju iniciatīvas darbību. Uh, Un um, jā, šis jauniešu jautājums un garantijas jautājums nav virzīts pietiekami ātri, arī mēs esam uz to norādījuši, bet dažreiz jūs um, runājat par tādām politikām, kas nav īpaši produktīvas. Jums ir jāpaturprātā, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda. Tā ir jāmaksā, jātērē droši un efektīvi Un, diemžēl tas tā nenotiek, un ja netiek efektīvi tērēts, tad attiecīgi problēma arī nevar atrisināt, nevar atrisināt šīs problēmas e, sakni. Mums ir atkal šeit nepieciešama elastība. Šeit mēs runājam par Eiropas naudu un jābūt ir pareizām politikām, lai mēs rīkotos efektīvāk, lai mēs radītu jaunas darba vietas. Un ir nepieciešama šī politiskā griba, lai palielinātu izdevumus minētajās jomās. Un vēl ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, vismaz es tā domāju. Es piekrītu daudziem komentāriem, kas izskanēja šajā debatē. Es uzskatu, ka mums jāvērš uzmanība uz eh, darba vietu kvalitāti. Tuvākajos gados tam būs fundamentāla nozīme. Iepriekšējos četros gados atkal uh, raugoties uz nodarbinātības situāciju, mēs diemžēl esam īstenojuši nepareizus pasākumus. Jāsaka, daudz pasākumi, tā kā jauniešu jautājumu risināšana nav bijuši produktīvi. Atkal mums ir strādnieki, darbinieki, kas ir strādā un ir ļoti trūcīgi. Tad šis te nodarbinātība uz puslodzi vai arī daļa laika, atkal par to ir jādomā. Uh, pašnodarbinātie, tā sauktie, fiktīvi pašnodarbinātie. Arī tas ir problemātisks jautājums, un mums ir jārisina visi šie jautājumi, un nevis jānovēršas no tā. Tālāk Makintājas kundze arī runāja par uzņēmumiem, kas rada darba vietas, bet šeit ir nepieciešams arī pareizs regulējums. Uh, lai sniegtu visu iespējas nodarbinātājiem. Merkels kundze eh, pirms pāris minūtēm runāja Vācijas parlamentā, viņa runāja par šo pārmērīgo taupību un ir arī atzīmējis, ka šī izdevuma samazināšana ir radījusi problēmas. Tagad jāsaka, ka mūsu Eiropas darbinieki ir vīlušies, viņi ir zaudējuši ilūzijas, un ja mūsu politikas ne, nespēja radīt darba vietas, tas nav pareizi. Mēs negribam radīt papildu problēmas uh, līdz, līdz mūsu, vai arī kā mūsu pasākumu rezultātu. Un uh, te ir pamatvērtība. Eiropas pilsoņiem ir jāsaprot, ka viņi ir šīs kopējās ainas sastāvdaļa. Jā, uzņēmumi rada darba vietas, bet arī darbinieki ir saistīti ar sabiedrības apriti, viņiem ir jā, jāstrādā cieņpilns darbs. Un nākamais punkts šeit ir dažādi populistiski izteikumi, kas izskanē no tā vajadzētu izvairīties. Tas ir saistīts arī ar nacionālajām stratēģijām, būtībā tas nav saistīts ar manu atzinumu. Un, piemēram, Konjans kundze teica, un Jāsaka, šeit ir kāds princips, ko es gribētu izcelt kā referents, vajadzētu veicināt šo konsensu. Tomēr mm, es nevarētu arī novērsties no šiem demagoģiskajiem izteikumiem. Es uzskatu, ka tas nav pieņemami. Es saprotu, ka varbūt eh, atsevišķiem cilvēkiem eh, gribētos teikt kaut ko populistisku, iegūt popularitāti krīzes laikā. Tomēr es nevaru pieņemt šādu pieeju un attieksmi. Um, mēs šeit nerunājam par atvērtām durvīm imigrācijai kā tādai. Tas ir ļoti uztraucoši. Eiropas nodarbinātības aģentūras uh, šobrīd nodarbojas ar imigrācijas problēmām. Bet tas, ko mēs šeit dzirdējam, tas ir demagoģiski. Tas um, nepalīdz risināt šajā komitejā mūsu jautājumus. Šeit ir dažādi koncepti, dažādas lietas. Nevar to visu sajaukt vienā katlā. Uh, Un mūsu komitejai nevajadzētu tā rīkoties, vai iet pat šo ceļu arī parlamentam nevajadzētu tā rīkoties. Mēs runājam par vienoto tirgu, mēs radam visu Eiropas Savienības darba tirgu, mēs to gribam veicināt, mēs gribam, lai šajā darba tirgu būtu arī garantijas Eh, šeit ir runa ne tikai par brīvu kustību, mēs gribam, lai būtu noteikumi, kas ir pareizi, lai noteikumi ir pareizi. Eiropā mēs veicinām mobilitāti, mums ir jāanalizē šī sistēma, ja tā nav efektīva, tad mums ir jāreformē. Eh, bet eh, ir, protams, jautājumi un problēmas, kas ir saistīts ar šo mobilitāti, bet vajadzētu risināt tās konkrēti. Uh, Mēs šeit nerunājam par imigrantiem no trešajām valstīm, šeit ir runa par Eiropas pilsoņiem. Spāņi dodas uz Vāciju, lai rastu darba vietas tur, vai Portugāļi arī meklē citās dalībvalstīs darbu. Un ja mums ir vienots nodarbinātības tirgus, tad mums ir tomēr jāpieturas pie mūsu principiem, to mēs esam veicinājuši. Eiropa, Eiropa ir tāda lieta, kam cilvēku uztic, mums ir jāturpina to konstruēt un nevajadzētu veicināt konfrontāciju. Paldies! Paldies, paldies par ļoti interesantiem debatēm. 9. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš un mūsu nākamā sanāksme. Uh, yes, and... Jā, un eh, grozījumi būs tikai angļu valodā, jo eh, laika ir ļoti maz. Nākamā sanāksme šai komitejai notiks 29. septembrī. Tiksimies tad un paldies par šo pirmo sanāksmi.